Apkārtības punkts ir Pētera Fandālēna ziņojums par strateģiskiem mērķiem un rekomendācijām Eiropas Savienības jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā. Pirmais uzstāsies Vandālēna eh, kungs kā referents. Jums četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par uh, Eiropas uh, jūras transporta politiku, man ir ļoti daudz sakāmā, bet es to šodien tātad nerunāšu tik plaši. Es akcentēšos uz uh, galvenajiem galvenajām prioritātēm. Jāņem vērā, ka 80% no tirdzniecības tiek veikti pateicoties jūras transportam, un jāņem vērā, ka visā pasaulē Eiropas flote e, sasniedz 41%. Ļoti daudz preču tiek pārvadāts tieši pa jūru, tātad mēs runājam par tautsaimniecībai ārkārtīgi nozīmīgu jomu, kas ir pakļauta e, eh, globālajiem konkurētspējai. Ja jūs to saprotat, tad e, jūs varat arī runāt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 Mēs runājām, ka eh, ir jāatbalsta jūras transporta politika un ir jāuzlabo mūsu flote. Ja mēs šo politikas jomu atstāsim novārtā, tad eh, nākotnē mūsu kuģus no mūsu ostām izspiedīs, piemēram, kuģi no Singapūras un Hongkongas. Un, protams, tas varētu apdraudēt pilnīgi visu jūrniecības nozaru, un tas ietekmēs arī citas nozares, piemēram, eh, loģistikas uzņēmums, apdrošināšanas uzņēmums, izglītību kopumā, uzņēmums, kas darbojas jauninājumu jomā. Tādēļ mums vajadzētu modernizēt, uzlabot mūsu floti un uh, iedvest, nu, varbūt visam šim sektoram tādu otro elpu. Es vēlējos, lai dalība valstis eh, turpinātu stimulēt eh, jūras transporta attīstību, tiek runāts par attiecīgu nodokļu politikas ieviešanu, ir jāpiedāvā arī dažādas finansiālas priekšrocības tiem, kas strādā jūrniecības nozarē. Tādā veidā var izveidot šos jūrniecības rūpniecības klasterus un uh, izmantot uh, visas priekšrocības. Man ir jautājums komisāra kungam, kad Eiropas komisija piedāvās uh, jaunus uh, piedāvājumus attiecībā uz valsts atbalstu sniegšanu jūras ostām. Par to tika runāts, uh, tika runāts par pavasari, bet es nesaprotu, par kura gada pavasari. Šīs atbalsts ir jāsniedz caurskatāmā veidā un ir jābūt skaidri nodalītām atbildības jomām ir jāsaprot, ka ostas, kas eh, geogrāfiski atrodas eh, ļoti tālu, ir jāatbalsta īpaši. Mēs domājam par to, eh, ka, piemēram, nesniedzot šādu atbalstu, mēs izdarīsim lielu kļūdu. Es vēlējos runāt par piekto punktu rezolūcijā. Angļu teksta redakcijā tiek runāts par flags of convenience. Es domāju, ka tas ir nepareizais jēdziens un uh, ir ir jārunā par um, substandardu. Tā tad, ja mēs šeit runājam par standartiem, par kuģiem, par, zem to, par to zem kāda karoga kuģo konkrēti kuģi, ir jāizvirza kvalitātes rādītāji, konkrēti kritēriji, un šis karogs automātiski nenozīmē eh, konkrēti kvalitātes rādītāji. Priekšsēdētājs kundze tāpat ir jārunā par to, ka jūrniecības joma ir jāpadara pievilcīgāk. Mums arī jauni cilvēki tai ir jāpiesaista teksta. Eiropas Savienībā tagad ir krīze, ir ļoti daudz jādara lietas labā, un izglītībai ir jāsāks ļoti ātri, jau agrīnā vecumā un e, ir jāinformē par darba iespējām šajā jomā. Piemēram, jau pamatskolās varētu ierasties dažādu organizāciju pārstāvju un informēt par darba iespējām jūrniecības sektorā. Es vēlējos šeit piedāvāt e, arī dažus ierosinājumus, un, protams, es e, ar uzmanību uzklausīšu to, kas ir sakāms kolēģiem un arī komisāru kungam. Paldies! Van Dalen, now... Paldies, Vandalen kungam, un tagad došu vārdu komisāram Piebalkungam, lūdzu godātie parlamenta deputāti. Gribu pateikties referentam par lieliski paveikto darbu pie šī politiski ārkārtīgi svarīgā dokumenta kuģniecības transporta stratēģija līdz 2018. gadam lielā mērā tiks izmantot arī kā daļa no, no 2020. gada stratēģijas. Un, kā jūs zināt, tiek gatavots arī jauns dokuments par kuģniecības transportu šobrīd komisijā. Mēs zinām, ka šī transporta stratēģija jau ir kļuvusi par fokus punktu dažādiem stratēģiju attīstības līmeņiem Eiropai. Kuģniecība ir viena no Eiropas spēcīgajiem punktiem, un tāpēc ir tikai dabiski, ka vēlamies izmantot šīs jomas piedāvātās priekšrocības. Ir svarīgi saredzēt tā, šīs kuģniecības lomu arī nākotnē. Mūsu mērķis ir pārliecināties, ka šī nozara turpina augt un plaukt. Uh, un ka tiek nodrošināta ilgtspējīga tās darbība un produktivitāte. Tas nozīmē, ka nepieciešams produktīvs, efektīvs, vidē draudzīgs jūras transports un tā pakalpojumi. Jūras transports var radīt ļoti daudz darba vietu Eiropai un eh, pilnīgi noteikti var dot savu ieguldījumu nozars eh, pētniecībā. Mums ir arī būtiski mērķi sasniedzam vidas, jo, vidas aizsardzības jomā ir vajadzīgi globāli risinājumi, kā tika uzsvērts, ir tīpaši attiecībā uz siltumnīca efektu radošu gāžu samazināšanu. Lielākoties stratēģija līdz šim tika īstenot pirms ekonomiskās krīzes, ņemot vērā ekonomikas lejupslīdes, stratēģija tomēr joprojām ir spēkā un eh, var dot savu ieguldījumu, bet tagad uzsvers jāliek uz to, ka jāuztur un jāuzlab startautiskā starptautiskie standarti. Mums ir jāvērš pret protekcionistiskiem pasākumiem, jāveicina konkurētspēja, pilnīgi noteikti jāvērš pret pirātismu, jāvē, jārod labāki risinājumi pašreizējiem problēmām, bet īpaši, piemēram, izmantot starptautisko jūrniecības organizāciju un galvenos tirdzniecības partnerus. Atzinīgi vērtē transporta komitejas izteiktos secinājumus šai konkrētajā ziņojumā un var jums apliecināt, ka ļoti daudz no jūs pieminētiem jautājumiem jau ir komisijas uzmanības lokā un mēs jau cenšamies to risināt ar konkrēto stratēģiju. Tas, piemēram, attiec uz priekšlikumiem par. par eh, tirzniecību, vēršanos pret pirātiem, lai nebūtu kuģi, tirzniecības šķēršļu. Tāpat arī sociālajie aspekti kuģniecības transportā ļoti nozīmīgi. Eh, tāpēc ir uzsākt šī Eiropas Savienības iniciatīva kuģniecības jomā 2011. gadā komisija grasās nākt klajā ar konkrētāku priekšlikumu par sociālajiem aspektiem. Gribu arī runāt par 2010. gada plāniem šajā jomā. 2010. gada pamatnostādnes neiztecēs, 2000, nebeigs savu darbību 2011. gadā, jo komisija uzskata, ka tāpat laikā tos varētu sākt jau pārskatīt. Tāpat laikā pašreizējā krīze ir bijusi ļoti nopietna kuģniecības jomai, un tāpēc piesēd, uz, pieeja jābūt ļoti piesardzīgai, kas attiec uz konkrētiem pasākumiem, tad šobrīd gatavojam detalizētu ceļu kartu šīs stratēģijas īstenošanai un gatavojamies to publicēt jau šovasar, publiskot jau šovasar. Paldies par uzmanību. You, Paldies, komisāra kungs. Nu, un tagad runātāju grupu vārdā. Un pirmais no tiem ir Kumucakas kungs, tāds partijas vārdā. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi un ar ļoti pozitīvu attieksmi uzklausīju piebalga kunga teikto, jo jūras sektors tiešām ir ārkārtīgi svarīgs sektors Eiropas Savienības ekonomikai. Eiropas Savienība absolūti pamatoti var šim sektoram atvēlēt īpašu lomu. Protams, jūras sektors prasa gan zināmas zināms ieguldījums, gan arī, protams, var sniegt kvalitatīvu pie pakāpojumu. Mēs vēlamies jūras transportā saglabāt savu līdera lomu. Tas savukārt prasa ļoti skaidru stratēģiju. Ziņojums, par ko mēs šobrīd runājam. Un atbildīgajā komitejā šis ziņojums tika pieņemts ar vairākumu. Mēs uzskatām, ka šeit tiešām viss ir pareizajā virzienā. Uh, teksts ir ļoti kvalitatīvs, un šeit ir iekļauta skaidra reakcija un vajadzība pieturēties pie vienotas nostājas. Šobrīd ir trīs būtiskākie izaicinājumi. Viens no tiem ir konkurence. Konkurence šobrīd pieaug. No vienas puses ir joprojām jāturpina valsts atbalsta piešķiršana. Savādāk sanāk, ka būs ne, negodīga konkurence no trešo valstu puses. Tāpēc subsīdijām valsts atbalstam ir jāpaliek, ja šādā veidā varēsim turpināt nodrošināt mūsu jūras transporta konkurētspēju. Otrais izaicinājums ir tas, ka ir nepieciešams uzlabot apmācības procesu. Mēs zinām, ka tagad jaunieši ir vien mazāk interesējas par jūrniecību un jūras transportu, tāpēc ir jābūt jaunai un dinamiskai politikai šajā jomā. Visi šie jautājumi ir jārisina un ziņojums ir pareizajā virzienā. Paldies! Paldies priekšsēdētē! Un tagad lūdzu sociālistu vārdā Fleckensteina kungs. Jums ir trīs minūtes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Vispirms Es ļoti pozitīvi raugos uz to, ka nākotnē būs Eiropas Savienības jūras transporta stratēģija. Es saprotu, ka mēs balsosim par to, varbūt nākotnē tikai, bet jebkurā gadījumā stratēģija būs. Tagad ziņojumā es ļoti ceru, ka šī ziņojuma atzinumi tiks iekļaut arī Baltajā grāmatā. 2018. gadam izveidotā stratēģija ļauj nodrošināt jūras transporta konkurētspēju starptautiskajā līmenī. Un stratēģijā esam skaidri pateikuši, ka šie pamatnosacījumi tiks piemēroti tad, kad arī ekoloģiskie standarti tiks ievēroti, kā arī drošības standarti. Šeit runāšu par trīs būtiskiem aspektiem. Vispirms, mēs uzskatām, ka eh, jūras transports ir ārkārtīgi vidē draudzīgs, tāpēc nākotnē ir jāiegulda tieši šajā uh, transporta veidā, jo varēsim cīnīties arī pret klimata pārmaiņām. Es esmu ļoti pozitīvi noskaņots pret to, lai mēs veidotu tādas iniciatīvas kā zaļās ostas. Varbūt šobrīd mēs vēl to nepanāksim, bet jebkurā gadījumā lūdzam komisiju, lūdzu, risiniet zaļo ostu jautājumu. Un tikpat svarīgs aspekts ir, lai starptautiskā konkurētspēja arī attiecībā uz uh, citiem transporta veidiem, lai šī konkurētspēja tiktu saglabāta. Mēs uzskatām, ka komisija ir jāveic ietekmes izvērtējums attiecībā uz uh, Ziemeļjūras un Baltijas jūras teritorijām, jo šeit jūras transportām ir jākonkurē starptautiskā līmenī un, protams, lai nesanāktu tā, ka bieži vien uh, transporta kustība tiek notiek tagad pa autoceļu, nevis pa jūru. Tagad par TTT runājot. Mums šis aspekts ir ārkārtīgi svarīgs tieši tādēļ, kā ostas, jūras ostas veido transporta mērzglu, mērzglus tieši centrus. Šeit var nodrošināt um, intermobilitāti, šeit var nodrošināt vairāku transporta līdzekļu o, izmantošanu, citus aspektus. Šai ziņojumā viss ir ļoti labi pateikts. Un mēs, protams, negribam arī šo ziņojumu tagad pasliktināt, o, pieņemot jūsu grozījums. Liels paldies, un tagad lūdzu savisāras kundze, ja vien viņi ir klāt. Do the liberals have somebody who would like to? Vai liberāļi ir pieaicināšu kādu deputātu. Lūdzu, Polsons kundze. Jau labi. Es esmu jau Maisanas kundzes, Arsaras kundzes nav. Viņa nosūtīs visu informāciju rakstiski, kā labāk darīsim. Vai es tagad runāšu, vai tad, kad man ir atvēlēts laiks. Sorry, there was supposed to be a speaker for the. Tātad, liberālā pārtija varēja izvirzīt savu runātāju, tā bija Savsārs kundze, ja viņas nav, tad lūdzu jūs. Tātad, Meisners kundze, jā, vien es zinu, ka es varēšu runāt gan arī kā koordinatori, jo man ir atvēlēts savs laiks. Savisārs kundze nosūtīs savu rakstisku ziņojumu nu, un nosūtīs to priekšstādātājiem. Yeah. We proceed to the next politi- Labi, tad nākamā politiskā grupa - zaļie. Un pēc tam Meisneres kundze savā kārtā jūs runāsiet par saviem jautājumiem. Un tagad lūdzu Beseta kungs zaļo vārdā. Merci, monsieur le président. Le... Paldies, priekšsādātāji. Mūsu grupa atbalsta bez jebkādiem iebildumiem šo ziņojumu un rekomendācijas, ar kurām nāca klajā Van Dālerkungs. Tā visa rezultātā mums priekšā ir dokuments, kas ir līdzsvarots, kas ir sagatavots uz sadarbības pamatiem un kurā esam spējuši rast kompromisu ar visām politiskajām grupām atbalstām šo ziņojumu jo tas ļoti labi parāda visus jūrniecības politikas aspektus un runā par to, cik ļoti spēcīgi vajadzētu palielināt šo jūras kuģniecības transportu, cik ļoti vajadzētu ņemt vērā visas starptautiskās tiesību normas. Un cik ļoti nepieciešams ņemt vērā arī sociālos aspektus šai jomā. Šeit dokumentā atspoguļojas tā loģika, ko vēlamies redzēt piemērot visās jomās, ir tīpaši attīstības, ilgspējīgas attīstības politikā. Šis konkrētais teksts dod mums tālāk pareizo virzību uz to, lai kuģniecības politika līdz 2018. gadam var attīstīties vislabākajos apstākļos. Mēs īpaši slavējam šo cīņu pret. Uh, ērtības karogu izmantošanu, respektīvi valsts karogu izmantošanu tikai ērtības labad. Ir jāaizsargā, protams, arī mūsu kuģi pret pirātiem. Ir šai politikā jādomā arī par mūsu vienīgo kopīgo jūru, jāpiešķir eh, nozīme multi, multimodālajiem transportam. Tas ir saistīts arī ar. Eh, ar īriju un jādomā par administratīvajiem noteikumiem tā, lai mēs varētu runāt par atsevišķām Eiropas ostām, lai varētu veicināt arī jūrnieku kā profesijas tālāku attīstību. Un, protams, piešķirot eh, prioritāti vidas aizsardzības jautājumiem. Kopumā ņemot šeit pieminēt visi tie punkti, kas, ko nepieciešams veicināt, lai kuģniecība kā sektors kļūtu par konkurētspējīgu transportu veidu, uh, Un tāpēc arī nododam šim dokumentam mūsu atbalstam. Vandālēn kunga dokumentā tiek skatīts arī šis vidas aizsardzības izaicinājums, kas e, var kā, kur, kurā kuģniecība var nodrošināt būtiskus risinājumus, jo tā var būtiski palīdzēt cīņā pret klimata, klimata sasilšanu. Mēs tomēr nožēlojam, ka grozījums, ko esam iesnieg, iesnieguši ar vērmi transpo, kuģniecības transporta sektoru integrēt kopējajā emisiju kvotu sistēmā attiecībā uz CO2, netika ieslēgts ziņojumā. Ziņ, ziņotājs to nevarēs un komisija arī to, un uh, komiteja arī nobalsoja pret to. Mēs uzskatām, ka neviens no tautsēmnības sektoriem nedrīkst izvairīties no šāda veida starptautiskām tie, uh, Eiropas kopienas tiesību normām un arī kuģniecības transportam vajadzētu šeit uzņemties uzņemties uh, savu atbildību, kaut gan tas varbūt nav atbildīgs par īpaši lielu daļu no CO2 emisijām. Un tomēr jāpiedalās arī šim sektoram CO2 emisiju samazināšanā. Ne, samazināšanā. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Henina kungs, goja vārdā, trīs minūtes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, un tas ir eifēmisms teikt, ka Eiropā ir vajadzīga būtiska stratēģija jūras transportam, jo tas Eh, saistīts ar būtisku eh, nākotnes attīstību, jo mēs taču, un, un tāpēc, ka ir nepieciešams aizsargāt uh, dabu. Lai šī stratēģija būtu efektīva, tai jābūt vairāk nekā Eiropas stratēģija, tai būtu globālai stratēģijai. Mums jādomā par konkrētu kuģu tipu būvu, par personāla apmācību, par drošības jautājumiem, ostas pakalpojumu direktīva 2006. gadā, kas tika apsvērta, manuprāt, bija viens no svarīgākiem pavērsienu akmeņiem, punktiem uh, Eiropas kuņniecības nākotnē. Un mēs gribam lūgt komisiju turpināt cīlī, cīnīties pret valsts, uh, karoga valsts principu izmantošanas, ļaunprātīgu izmantošanu. Nu, jāsaka, uh, šobrīd jau vajadzētu vērsties gan ne tikai pret to, bet arī pret to, ka konkrētas valstis pieļauj šāda veida uh, standartu krišanos, jo citādi mēs nevaram aizsargāt uh, mūsu iedzīvotājs. Mums jāpārliecinās arī par sociālo un vidas standartu ievērošanu. Vienīgais kropļojums, uh, ko, kas tiek radīts konkurencei, ir nevis valsts atbalsts, bet gan sociālais dempings. Un te es runāju gan par vides dempingu, gan par algu dempingu. Un vislabākais veids, kā nodrošināt drošību jūras transportā, ir pārliecināties, ka apkalpē ir atbilstīgas algas, atbilstīga apmācība un ka viņi ir apmierināti ar savu dzīves apstākļiem. Un tāpēc priecājos, ka mēs beidzot pievēršamies arī jūrnieku apmācības programmām, piemēram, runājot par mūža izglītības aspektiem. Mums jāpiedāvā tiesības izglītību visiem, kas strādā uz jūras. Un darba devējiem šie aspekti ir jāņem vērā. Tas ir ļoti svarīgi svarīgi atcerēties, ka jābūt ir īpaši kvalitatīvam tēraudam, kad runājam par kuģu būvi, Un tomēr te pastāv arī zināmas pretrunas. Nu, piemēram, runājot par konkurenci, sakām, ka tā ir svarīga, bet nereti tie ir lobbyisti, kas uh, liek mums teikt vienu vai otru lietu, un diezlākoties tie, piemēram, ir kuģi īpašnieku uh, eh, lobētāja puses, un tiek aizmirsts, piemēram, jauno tehnoloģiju atspoguļojums. Jāsaka, jaunās tehnoloģijas nevar aizstāt eh, kuģu apkalpes. Un kā tad mums pārliecināties, ka sociālais dumpings dempings uh, tiek samazināts, ja, neņema, ja nepieņemam attiecīgus mērus šai ziņā. Tāpēc mums jārīkojas konsekventi. Nedrīkstam transportēt bīstamus produktus bīstamas substances ir jādeklarē un tā tālāk. Tāpēc darāmā vēl ir ļoti daudz, bet projektu kā tādu mēs atbalstām, jo no tā pilnīgi noteikti būs būtisks ieguldījums uh, kuģniecības politikas kvalitātes celšanā. Un jāpārliecinās, ka tie vīrieši un sievietes, kas šajā sektorā strādā un bieži vien riskē ar savām dzīvībām, tiek atbilstīgi arī respektēti un novērtēti. Paldies, saka priekšādātājs un tālāk Rosbaks kundze. Viņa pārstāvē FD grupu. Ir amžūsts. Paldies priekšsēdētāji. Man ir dažas piezīmes. Mēs vēlamies izveidot lielāku Eiropas Savienības floti, jā, tam es varu piekrist, bet mēs esam pieredzējuši, ka pēdējo gadu laikā šajā nozarē ir radušās problēmas. Uh, mēs pieredzējām e, tādu neaprēķinātu izmaksu pieaugumu, un, protams, tas paaugstināja arī attiecīgo pakalpojumu preču cenas. Mums ir jāpadomā arī par pilsoņiem. Tikai kontrolas mums nenesīs cerētos augļus. Ir ieviestas e, pietiekami ambiciozas vides aizsardzības normas, bet bieži vien. Uh, uh, kuģi tiek eh, pārdoti valstīm, kur eh, jūrniecība prasa mazāk naudas, tālāk ir pirātisms, tas visu situāciju ietekmē nelab, nelabvēlīgi, mums tas noteikti ir jāpaturprātā. Vajag parūpēties par to, lai, piemēram, eh, veicot piekrastes kuģniecību, tiktu padomāts arī par izvairīšanos no dabas katastrofām. Un ir jābūt uzlabotai kontrolē tieši piekrastes reģionā, nevis vājākai kontrolē. Jāpadomā arī par kuģu būvniecības nozars no, nozīmi Eiropas Savienībā. Bet eh, kā mēs varētu padomāt par dabai draudzīgu kuģu sagriešanu metālūžņos? Mēs, piemēram, nevaram šos lūžņus vienkārši aizsūtīt uz Indijas pludu pludmalēm un padomāt, ka viss tagad ar dabu būs kārtībā. Paldies, paldies, tagad Marinais Kūkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības jūrniecības nozari, to nevar aplūkot nodalīti no starptautiskās jūrniecības, jo Eiropas Savienība ir ļoti nozīmīgs konkurents citām lielām valstīm, eh, citām organizācijām visā pasaulē. Jāpadomā par jūrnieku izglītības uzlabošanas iespējām, ir jāuzlabo jūrniecībā valdošie darba apstākļi un, protams, ir jāuzlabo šajā nozarē nodarbināto darba apstākļi. Eiropas Savienība eh, domā par tiem, kas eh, strādā šajā nozarē, kas izmanto kuģus, bet ir jāpadomā, ka ir ļoti sliktas izglītības iespējas. Piemēram, Āzijā kuģniecībā nodarbinātājiem ir labākas iespējas nekā Eiropas Savienībā. Un piemēram, eh, jūrnieki eh, slēdz darba līgumus ar rēderējām, tātad ar kuģniecībām, eh, kas galvenokārt darbojas, piemēram, apvienoties Arābu Emirātos, Dubajā vai Ķīnā, bet to nevarētu pieļaut. Dalību valstīm ir ciešāk jāsadarbojas, lai izvarīties arī no šīs darba spēks noplūdes un varētu uzlabot un harmonizēt uh, noteikums šajā jomā būtu jāpadrūpējas arī par pieredzes apmaiņu, par dažādām uh, pieredzes apmaiņas programmām, lai varētu uzlabot izglītību kopumā. Pievēršoties drošības aspektam. Bieži vien tas uh, ietekmē labu jūrniecības uh, tādu glūdu jūrniecības aktivitāšu norisi visās, visā pasaulē. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek pie Āfrikas rāga. Ir eh, jābūt arī eh, labai aizsardzībai, piemēram, lai eh, militāristi varētu iejaukties spēcīgāk nekā tagad. Paldies tagad uz divām minūtēm Elka Drauji kungs. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, kolēģi, komisāra kungs. Es labprāt vēlētos uh, atbalstīt Fleckensteina kunga izteiktās piezīmes un eh, vēlējos pateikties eh, Van Dālen kungam par patiešām izcilo ziņojumu. Uh, Viņš tur uzsver daudzus patiešām nozīmīgus elementus. Ir jāpadomā par to, ka kuģniecība ir ārkārtīgi nozīmīga visai Eiropas Savienības tautsaimniecībai. Tā ir jāplūko startautiskā kontekstā. Mums ir jāspēcina savas konkurences pozīcijas visā pasaules arēnā un ir jāparūpēs, lai uh, mūsu jūras flote būtu ilgtspējīgāka. Tā tad arī uh, kuģošana uh, zem šī izdevīguma kuģa, kā tas tiek sauc izdevīguma karoga, ir arī jāpārtrauc, jāpārtrauc ļaunprātīga karoga izmantošana. Ir jāpadomā arī par koordinētiem noteikumiem attiecībā uz valsts atbalsta sniegšanu. Trīs nozīmīgi akcenti Tātad pirmām kārtām jūrniecības nozarē ir jāpiedāvā labas darba iespējas, un šim, šai profesijai ir jābūt pievilcīgai jauniešu acīs. Īstenībā šodien popularizēt to ir ļoti grūti, tādēļ mums ir eh, jāpiedāvā pietiekam plašs eh, informācijas kampaņas, jāinformē jaunieši par karjeras iespējām jūrniecības nozarē. Un, protams, šeit ir vēl ļoti daudz darāmā. Protams, ir jāuzlabo arī šo cilvēku darba apstākļi, eh, saskaņojot valdošos noteikumus ar starptautiskās darba organizācijas noteikumiem. Un otrs būtiskais aspekts, vairāk kolēģi jau uz to norādīja, proti, kā jūrniecības nozara ietekmē vidi. Tas, protams, ir ilgspējīgs transporta veids, bet mēs šeit vēl runājam par daudz iespējamiem uzlabojumiem. Eiropas Savienībai daudz vairāk ir jāpaveic arī eh, darbojoties darboties dažādās starptautiskās organizācijās. Un eh, trešām kārtām, protams, drošība. Ja mēs vēlamies šo profesiju padarīt pievilcīgu visu sabiedrības grupu acīs, tad eh, tai ir jābūt arī pietiekami drošai. Un šeit varētu minēt arī eh, jūrniecības drošības paketes īstenošanu. Un Atalantas programma noteikti ir solis pareizajā virzienā. Paldies! Paldies! Tagad Maisners kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es sākumā, kā pirmā liberāļu grupas runātāja, vēlējos sirsnīgi pateikties Vandālēna kungam. Viņš patiešām. Nu, ir tāds, varētu teikt, jūnieks ar miesu un asinīm. Tas šajā ziņojumā bija ļoti labi redzams. Mēs zinām, cik ļoti nozīmīga ir šī joma jo jūrniecība pēdējo gadu laikā pirms krīzes ir uh, piedzīvojusi straujāku izaugsmu nekā citas jomas. Un, protams, uh, šī kuģniecība, jūrniecība Eiropas turpmākajai attīstībai visai tautsēmniecībai ir ārkārtīgi svarīga. Bet kādas ir prognozes? Uh, tiek runāts par to, ka pēc krīzes beigām transporta sektors atkal piedzīvos izaugsmi, un tas attiecas arī uz kuģniecību. 90% no eksporta un importa norisinājuma samazinās tieši pateicoties ostām. Tādēļ ir jāizveido šie koridori un TNT tīklos ir jāiekļauj arī ostas un attiecīgie savienojumi ar jūras transportu. Ja mēs vēlamies piesaistīt šai jomā jaunus cilvēkus, speciālistus, mums ir jāpadara šī nozara pievilcīga, ir jābūt labākai izglītībai un noteikti jūrniecība ir jāpopularizē, jāreklamē. Piemēram, jauniešiem varētu parādīt, kādas iespējas viņiem pavērtos, ja viņi izvēlētos strādāt strādāt tieši jūrniecībā. Es domāju, par to mums Eiropā ir jāvienojas. Tālāk par vidi. Daudz kolēģi to jau minēja. Īstenībā jūrniecība ir ļoti vidē draudzīgs transports, īpaši ņemot vērā CO2 emisiju apjomu. E, protams, vēl var daudz ko uzlabot, var samazināt arī sēra izmešus pašam sektoram, kaut kas ir jādara lietas labā, un, protams, arī Eiropa varētu sniegt palīdzīgu roku. Par to jau tika runāts. Jūras transports startautiski būtiski konkurē ar daudzām citām valstīm, ar trešajām valstīm, un mums vajadzētu parūpēties par šīs vadošās funkcijas, vadošās lomas saglabāšanu visā pasaulē. Jāpadomā, kā kopīgi attīstīt jomu nākotnē. Tātad, eh, Jūrniecība ir eh, tāda nozara, kas ir dzīvotspējīga nākotnē, tādēļ tā ir jāpapildina ir ilgspējīgu stratēģiju. Paldies tagad Rikē kungs, lūdzu. Monsieur le Président, merci. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs. Ir ārkārtīgi svarīgi izveidot tieši Eiropas jūrniecības politiku, kas būtu arī pietiekami ambicioza. Sektors ir īpašs, un tāpēc ir jārisina tieši šis sektora problēmas. Jūrniecības sektors Eiropas Savienībai ir strateģisks sektors dažādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka šeit ir milzīgas izaugsmas iespējas. Arī iespējas radīt jaunas darba vietas. Šeit ir arī labumi ekoloģijai. Un, piemēram, arī tāds jautājums, kas saistīts ar to, ka jūrniecība nodrošina 80% naftas pārvadājumu pasaulē. Tāpēc šeit ir jāmeklē strateģiskie mērķi un skaidri jānodrošina prioritātes. Transporta komitejā di diskutējot ar kolēģi Vlastovu, esam izvirzījuši šādus aspektus. Vispirms jūrniecības sektors ir jātīsta tālāk, tā lai būtu labāka konkurētspēja un labāki darba apstākļi, tā lai jaunieši saskatītu iespējas veidot karjeras šajā sektorā. Tā pašā laikā drošība ir absolūtā prioritāte, kā arī vides ilgspējīgai izmantošana. Ārējas izmaksas ir jāinternalizē, un tā kā mēs plānojam, ka šis sektors augs, protams, ir laiks investēt modernizācijā, kā arī ostu attīstībā. Eiropas parlaments šeit var uzņemties savu lomu, attīstot savu vīziju līdz 2018. gadam, un Tāpēc šeit Van Dālen kungs ziņojums tiešām ir fantastisks, komiteja to ir atbalstījusi, un es ceru, ka visi parlamenta deputāti varēs atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Lielas paldies Riket kungam, un tagad tikaus kundze. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Jūras transports ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībā. Šobrīd jūrniecības sektors saskars ar milzīgu konkurenci. Un tāpēc mūsu uzdevums ir palīdzēt visiem saprast, ka jūrniecības sektors ir ārkārtīgi svarīgs. Ir tīpaši, ja mēs runājam par tirzniecību ar uh, citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības. Uh, mēs zinām, piemēram, ka daudzas valsts joprojām, joprojām atrodas melnajā sarakstā, saprašanas memorandā. Daudzos jautājumos ir jāmaina sava nostāja tā, lai mēs tiktu iekļaut šajā baltajā sarakstā. Tad vēl varam ieskatīties jūras katastrofās, kas notikušas pēdējā laikā. Šeit varam secināt, ka tādos gadījumos, ja notiek kādas, kāda katastrofa jūrā, dalībvalstīm ir jārēģē pēc iespējas ātrāk. Es labprāt izmantošu šo izdevību un lūkšu komisiju nodrošināt to, lai Melnai jūrai tiktu piešķirta īpaša uzmanība, jo Melnā jūra mums ir ārkārtīgi svarīga, un šeit ir jābūt attiecīgiem projektiem un attiecībā uz dažādiem koridoriem, piemēram, Rotterdamas un Konstances ostā, būtu jāsavieno. Šādā veidā varētu, piemēram, samazināt par 4000 km distanci starp abām jūrām. Tas nozīmē, ka prioritārais projekts numur 18 ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Jūras transports nepiesārņo dabu tik, tikpat, li, tikpat lielā mērā kā citi transporta veidi. Un tik tiešām mūsdienās Mums ir jārisina daudzi jautājumi, krīzes situācija, un jūras sektors cieši ļoti nopietni arī krīzes dēļ. Šeit ir pamanāms nopietns deficīts, jo nav kvalificēta personāla, arī darba apstākļi nav izcili. Tie ir jāuzlabo, protams, jo šeit ir ļoti, ļoti konkrēta saikne starp drošību un konkurētspēju. Šādā veidā varēsim palielināt arī mobilitāti. Paldies! Kelikungs, es viņu neredzu. Labi, tad lūdzu Aiela Sanders konza. Jums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Van Dālena kungam un arī Flekenštāna kungam par ļoti labu iniciatīvu. Eiropas parlamentā varējām panākt diezgan labu progresu jūrniecības politikā. Un arī ļoti jauka, ka daudz no maniem priekšlikumiem tika pieņemti. Ar lielāko prieku atbalstu ideju par to, ka ir nepieciešams modernizēt ostas, jāveicinā eksporta un importa aspekti, piemēram, arī jānodrošina papildu pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, manuprāt, skatoties uz ostām, jāskatās ļoti kompleksi, lai iekļautu pilnīgi visus aspektus. Šobrīd mums ir iespēja attīstīt zaļās iespējas, piemēram, izmantot alternatīvās iespējas. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, runātājs turpina. Piemēram, varam izmantot Galileo projektu, satelīta navigāciju, Protams, ir jācīnās pret pirātismu un jāatbalsta Atalanta projekts. Un, kā jau pieminēju, cilvēks ar invaliditāti, protams, viņiem ir jānodrošina maksimāla pieeja jūras transportam. Šādā veidā varēsim nodrošināt to, lai ostas būtu saistītas ar iekšēju ūdeņostām. Paldies, tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Redzu, ka Papa Nikolau kungs vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāņem vērā, ka mēs šodien diskutējam par ļoti ambiciozu stratēģiju, runājot par vispārīgajām stratēģijām un vadlīnijām. Es vēlējos uh, Eh, papildināt to, ko teica Komatsākisa kungs. Viņš ir mūsu grupas koordinators. Vēlējos pateikt, eh, ka Eh, tika piedāvāta arī ļoti interesanta eh, tāda kontrolas tīkla iniciatīva. Saskaņā ar referenta piedāvājumu ir jāizveido integrāta informācijas pārvaldes sistēma, lai varētu sekot visiem kuģiem, kas konkrētā laikā kuģo teritoriālajos ūdeņos un varētu pārbaudīt uz tiem atrodošamies krābu. Es nezinu, cik tālu ir attīstītas visas šīs elektroniskās tehnoloģijas, bet, protams, mums ir jā jāpadomā arī par Frontex iespējām kas atļauj cīnīties, piemēram, pret cilvēku tirzniecību. Es nezinu, kādas ir komisijas iniciatīvas, vai jūs uz to varētu reaģēt savā paziņojumā, vai šeit ir atšķirīgas kompetences, vai šo informāciju varētu pārvaldīt kopīgi, lai mēs varētu panākt labāks risinājums. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, jūs jautājums ir skaidrs, tālāk paskokungs uz vienu minūti. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pieminēt divus jautājumus, ko pieminēja referents, bet kas netiek sīkāk izskatīt ziņojumu. Pirmām kārtām pirātisms. Rekomendācijas jau ir lielisks, bet tās ir pārāk vispārīgas. Varbūt, ka mums savā pieredzē vairāk vajadzētu pierasties paš, pievērt pašaizsardzības noteikumiem, ko ierosina starptautiskā jūrniecības operācija, kas pamat, uh, organizācija, kas pamatojas uz Atalanta operācijas rezultātā gūtajiem pie, pieredzi. Jo Eiropas Savienība nevar īstenot šāda veida Uh, aizsardzību Visās iespējamās jūrās ir, jā, ir jāpa, jāpalīdz kuģiem pašaizsargāties. Tas tālāk otrs jautājums ir jādomā arī par upju kuģu transportu. Šeit situācija ir ļoti sarežģīta, tas tika pieminēts, piemēram, šeit ir jāveido saiknes starp dažāda veida politiskiem, sociālisiem, tirzniecības uh, aspektiem un jādomā par sastais starp Donavu un Melno jūru. Paldies Pasko kundzei un tagad tikau kundze arī ir pacēlus rokas un vēlas izteikties. Viņa gan jau runāja debašu laikā, tomēr acīm redzot vēlas runāt vēl. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju gribēju lūgt komisāru, uzdot komisāru kungam divus jautājumus. Pirmām kārtām, ziņojums, ko lūdzam no Eiropas komisijas, ir saistīts ar Marko Polo projektu. Kā, kāds progress šajā jomā? Un otrs jautājums komisijai gribēja vaicāt, vai ir padomā kādi jauni priekšlikumi attiecībā uz likumdošanu, tādi, kas attiektos uz jūrniecības lomu Eiropā un tās lomu globālajā situācijā. Paldies, saka priekšsādātājs. Vēl viens runātājs varētu izteikties, šeit vēl viens runātājs arī vēlas izteikties, un tas ir Kumacākos kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka iedevāt man vēlreiz vārdu. Uh, Es eh, vēlējos izteikties, jo eh, savā pirmajā runā es kaut ko izlaidu, un pēc tam eh, citi kolēģi nevarēja šim aspektam pievērsties. Ja mēs runājam par Eiropas jūrniecības drošības aģentūru, tā veids patiešām ārkārtīgi nozīmīgu darbu. Ar Kornēlijas kungu apmeklējām šo aģentūru, tā veids patiešām daudz uzdevumu, un Eiropas jūrniecības stratēģijas attīstībai tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Mums noteikti vajadzētu atbalstīt šo aģentūru aģentūra, ir jāņem vērā, ka tās rīcībā ir ļoti plašs informācijas apjoms nevien par ostām, bet arī par cita veida mm, eh, realitātēm. Un tas varētu palīdzēt arī citās nozarēs. Mēs varētu palīdzēt eh, šo informāciju izmantot arī citās jomās. To varētu izmantot savā darbā arī Frontex. Es vēlējos teikt, ka EMSA, šī drošības aģentūra, patiešām veic ārkārtīgi daudz, un mums nevajadzētu to novērtēt par zemu, ja mēs runājam par Eiropas jūrniecības stratēģiju. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Thank you Un tagad došu vārdu komisāru kungam, lūdzu. Priekšsēdētā godātie deputāti, bija ļoti interesanti klausīties šajās debatēs, un tas pilnīgi noteikti papildina Van Dālēna kungu lieliski sagatavo ziņojumu. Jāsaka, nav nekas grūtāks, kā rakstīt ziņojumu par šādu ārkārtīgi sarežģītu nozari un stratēģiju šai nozarei, jo stratēģija ir tas instruments, kas, ir, kas atspoguļo ilgtermiņa vīziju Un tas ir instruments, kurā jāņem vērā visi iespējamie punkti. Komisāra kolēģijā šobrīd strādājam pie tā, lai gatavotu ceļu karti. Un, kā jau teicu, vasarā mēs varētu ar šos, šo ceļu karti nākt arī klajā. Labprāt atbildēšu uz pāris uzdotiem konkrētiem jautājumiem. Viens no tiem bija par valsts atbalstu sniegšanu vadlīnijām ostām. Šobrīd komisija par to diskutē ar konkurētas spējas ģenerāldirektorā. Tātad šeit jādomā par konkurences noteikumiem, un viņi vēlas izpētīt visus, eh, visus, visas detaļas tā, lai komisijas kopējā ieņemtā nostāja atbilstu kopumā arī dalību valsts nostājiem. Tāpēc nevar pateikt jums konkrētu laika grafiku, kad šis priekšlikums nav nāks jūsu priekšā. Par Marko Polo runājot, esam šos jautājumus sprieduši, runājot par jūras transportu tīklu attīstību. Marko Polo projekts, protams, ir cieši saistīts ar to. Par Jūras ostām runājot, jāsaka, šobrīd nav nekādi tiesību akti, kas, tik, kas būtu sagatavošanā šobrīd. Tāpēc paldies eh, jums priekšsēdāji, paldies deputātiem par ļoti interesantajām debatēm, un eh, es pilnīgi noteikti par to informēšu komisiju tālāk. Paldies komisāru kungam, saka priekšsēdētājs, un tagad vārds referentam Vandālen kungam. Ja, voorzitter, dank. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labs sadarbības darba auglis starp dažādām politiskajām grupām. Es vēlējos uzreiz eh, ķerties vērsim pie ragiem, runāsim par konkrētiem faktiem. Tātad vide. Mēs saprotam, ka jūrniecība ir tāds sektors, kas ir videi draudzīgs un savā ziņojumā es arī uzdevu tādus eh, daudzus jautājumus, kas ir saistīti ar vides aspektiem un ar to, vai šeit ir nepieciešams papildus finansējums. Es domāju, komisija varētu ar šiem jautājumiem tu tuvāk iepazīties. Tālāk, ja mēs runājam par tās augtajām zaļajām ostām, zaļajā ostā eh, tāds kuģis, kas eh, brauc ar vidē draudzīgāku degvielu, saņem ātrāku apkalpošanu, līdz ar to nu, šiem kuģiem, kas ir vidē draudzīgāki, būs zinām ieguvumi, zinām bonus, un tā ir ļoti normāla sistēma. Ja jūs eh, tā tad darbojaties ar augstu veiktspēju vides jomā, jums ir arī zinām ieguvumi, zinām bonus. Es domāju, šāda sistēma noteikti ir jādara jāatbalsta tālāk par drošību ko, kolēģi teica, tātad trešā jūrniecības paketa ir jā, ātri jāīsteno dalību valstīs, to teica Fleckensteina kungs, un tikau tika kundze runāja šo, par saprašanās memorandu. Daudz, kas ir mainījies, ir runāts par šādu uz risku balstītu pieeju, un tādā veidā mēs varētu uzlabot arī kontroli. Proti ir jāsoda tie, kas neuzvedās labi, un tie, kas uzvedas labi, ir jātalgo, jābalvo. Un Un noteikti ir jābūt arī tādam visaptverošam sarakstam, tātad ar grēciniekiem un tie, kuri ir uzrādījuši labākus uzdevumus, labākus rezultātus. Ir jādomā arī par tautsaimniecību, par to, ka jūrniecība ir tāds uh, sektors, kur ir iespējama ļoti ātri izaugsme. Un, ja mēs runājam par pirātismu, tagad ir izveidota jauna misija, kas ir nesus cerētos augļus pagājušā nedēļā. Uh, Eh, Nīderlandes eh, jūrnieki palīdzēja eh, atbrīvot ķīlā saņemtos vācu jūrniekus, un līdz ar to mēs redzam, ka šī sistēma patiešām darbojās. Un visbeidzot vēlējos pateikties komisāru kungam, visai komisējai. Mēs ļoti labprāt dzirdēsim jūs priekšlikums, kā tas izpaudīsies konkrētā ceļu kartē. Paldies! Thank you, Mr. Van Dalen. Now... Paldies! Un tagad debats par šo jautājumu tiek slēgtas. Balsojums notiks pēc divām nedēļām. Mūsu sesijas laikā Briselē. Now let me to welcome Commissioner Kroos. Welcome. And the next item on our... Nākamais jautājums.